lūgts atvediet mazliet saules. Esmu saņēmis Eiropas eh, liberāļu un brīvās Eiropas apvienības grupas vārdā pieteikumu par to, ka Silvāna Koha Mērīna ITRE komitejā kļūs par pilntiesīgu mm, biedri un aizstās Jorgo Kacimarkakis kungu. Pēdējais priekšādā